Bene, possiamo iniziare. Labi, dāmas un kungi, sāksim mūsu pēcpusdienas darbu. Sākam ar Euromet priekšsēdētāju Kamal Hosēnu izklāstu par Eiropas metroloģijas pētniecības un inovācijas programmu. MPIR. Tūlīt pat vārds arī viņam tiek dots 20 minūtes. Thank you very much. Uh, thank you very much, uh, Chairman. Jā, paldies priekšsēdētāji. Labu dienu visiem. Sākšu ar to, ka uzrunāšu godātos deputātus, godātie klātesošie Un tiešām prieks, ka man ir šī iespēja izskaidrot mūsu jauno programmu. Dr. Jorns Stengers ir mans kolēģis, kurš ir šīs programmas priekšsēdētājs, un arī Euromed priekšsēdētāja vietnieks ir auditorijā, profesors Jākovs Denošķeks. Es ceru, ka vēlāk viņam būs arī iespēja izteikties. Es pa, padarīšu jums vieglu šo ie, ieiešanu tematā par metroloģiju. Dažkārt tas varbūt uh, liekas dīvaini, bet uh, ar laika apstākļiem tam nav nekādas saistības. Tā, bet, ja mēs runājam par laika apstākļiem, man prieks, ka mēs vismaz atvedām jums sauli. Metroloģija ir mērījumu zinātne. Un tā ir viena no tā um, lietām, par kurām cilvēki bieži vien nezina. Un, un um, ir pat teikts, ka metroloģija ir neapdziedātie varoņi, jo bieži vien cilvēki nezina, ka tā pastāv, ko tā dara. Un paskatīsimies slaidā. Tātad pērkot degvielu savai automašīnai, tātad jums ir nepieciešams saņemt tikpat, cik jūs samaksājat, un to metroloģija jums arī nodrošina. Tātad, lai jūsu maksājums atbilstu tam, par ko jūs esat samaksājuši. Saņemot uh, ārstēšanu slimnīcā, ja kādam, diemžēl, gadās saslimt ar vēzi, tad Ja deva medikamentu būs neprecīza, par lielu vai par mazu, tad būs problēmas. Šai e, devai ir jābūt pareizai. Un metroloģija ir tā, kas nodrošina, ka tas viss notiek e, bez tā, ka pat pacienti zinātu, kas tur notiek. Tas pats ar klimatu pārmaiņām. Var redzēt, ka ir daudz diskusijas par to, Eh, kāda ir temperatūras palielināšanās. Ja eh, tā nebūs precīzi izmērīta, tad mm, mēs pārāk pesimistiski prognozēsim. Vai arī, ja eh, nē, tad nu, varam attapties plūdos, piemēram, plūstot Londonai. Un tas ir nepieciešams, lai valdības spētu pieņemt pareizos lēmumus. Uh, Tāpat e, tas ir saistīts ar daudzām citām zinātnēm. Piemēram, pirms pāris mēnešiem bija ziņās, vairāk kā sešu mēnešu atpakaļ, manuprāt, ziņās bija tā, uh, e, raksts par eksperimentu Ženēvā, par to, ka lietas spēja ceļot ātrāk nekā gaismas ātrums, un priekš tā ir nepieciešama precīzi mērījumi. Paskatoties nākotnē, kāda ir sabiedrības vajadzības inovācijai, ir nepieciešams nodrošināt precīzi mērījumu. Tad, kad jums ir saules baterijas eh, uzinstalēts uz jumta, eh, jums ir nepieciešams nodrošināt, eh, kā šī paneļa efektivitāte tiek precīzi izmērīta. Tāpat arī modernās transportēšanas sistēmas, automašīnas, lidmašīnas. Dažkārt tām ir nepieciešams simtiem tūkstošu mērījumu. Agrāk vismaz. Šobrīd ir ne, nepieciešams šo lietu izgatavošanai pat miljoniem mērījumu, jo tas viss ir kļūst tik sarežģīti. Nākamais pieprasījums pēc eh, precīzākiem mērījumiem pieaug. No vienas puses tehnoloģija attīstība uh, virzās uz priekšu, līdz ar to ir nepieciešama aizvien sarežģītāk un daudzskaitlīgāk mērījumu un nepieciešams labāk zināšanas, lai saprastu, kas notiek. Tāpēc ir nepieciešams skatīties arī kāds ir prasības pret mērījumiem. Veselības aprūpe, vide, ražošana, praktiski visas mūsu dzīves jomas prasa aizvien vairāk un aizvien precīzākus, labākus mērījumus. Dažkārt cilvēkiem liekas, ka metroloģija un standarti ir kaut kas absolūti neaizraujošs. Bet tā nemaz nav. Paskaroties uz šo grafiku, domājot par jebkuru produkta izstrādi, ceļš no koncepcijas līdz ražošanai ir aptuveni šāds. Uh, Un daudz idejas nāk tieši no zinātniskajām aprindām, bet tikko jūs sākat domāt par faktisko produktu, ir nepieciešams lietas mērīt un domāt par elektroniku, kur visi produkti samazinās katru dienu. Un tas ir iespējams tāpēc, ka jūs e, varat izmērīt ļoti precīzi šīs lietas un pielāgot ražošanas sistēmu. Un tāpat laikā nodrošināt to, ka ražošanas procesā tiek tas viss ņemts vērā. Tā kā uh, lai no idejas tiktu līdz eh, kaut kam reālā dzīvē, ir nepieciešama metroloģija. Un šī līkne parāda. Ziratiskā vide, protams, ļoti svarīga idejas fāzē, bet mūsu institūti ir ļoti svarīgi lielākajā daļā no šī ceļa, līdz tehnoloģija tiek īstenot dzīvē. Un to arī nesen Nesta apvienotā karalistē savā ziņojumā atzina, ka metroloģija ir ļoti svarīga sastāvdaļa. Attiecībā uz metroloģiju mums tad šobrīd ir Eiropas metroloģijas pētniecības programma. To es pieminēšu mazliet vēlāk. Mums ir 30 projektu šobrīd, kas tiek īstenot saistībā ar inovāciju un industriālo konkurētspēju ir deviņi jauno tehnoloģiju metroloģijas projekti, kas labs piemērs tam, kā jaunas tehnoloģijas tiek izstrādāts un kā lietas tiek konstruēts un izveidots uzticamā veidā, nodrošinot to veiktspēju, kas ir nepieciešama. Tas būtu par inovāciju. Paskatoties uz šo diagrammu, got it. So I'll try not to move this too much, but if you, if you look at the diagram, the, on the top, there are post... Paskaroties uz šo diagrammu augšpusē, jūs redzat politikas un uh, uh, lielo izaicinājumu enerģētika, klimata pārmaiņas. Uh, komisija vēlas uh, piepr, uh, izvirzīt prasības, tātad uh, emisijās nedrīkst pārsniegt tādu un tādu apjomu šim konkrētajam uh, produktam. Tātad ir šī nosacījuma, šie noteikumi, tātad specifikācijas, noteikumi, drošības, robežvērtības, tātad tas nāk no komisijas puses, no politikas veidotājiem. Un tos ir iespējams īstenot ar standartizācijas starpniecību, kur ir nepieciešama harmonizēšana un caurskatāmība. Bet kā lai īsteno šos standarts, tos var tikai īstenot, izmantojot precīzus uzticams mērījums. Līdz ar to kreisā pusē jūs redzat šīs puzles pēdējo sastāvdaļu, kas ļauj nodrošināt politikas un sabiedrisko mērķu īstenošanas. Un kā neatņemama sastāvdaļa šai miedarbībā politikas un soci, sabiedrības eh, aspektu regulējumu, standartizāciju, metroloģiju. Nu, nevienmēr metroloģija ir cilvēkiem prātā domājot par šiem procesiem, bet tā ir nepieciešama, lai šīs politikas īstenotu uh, So in terms of metrology, Tātad attiecībā uz metroloģijas organizācijām Eiropā mēs esam Eiromet organizācija, tātad visam īsu informāciju par mūsu organizāciju būs nākamajā slaidā. Bet jūs redzat, ka pasaules sadalīta ir septiņās reģionālajās organizācijās, tātad Āzija, Klusā okeāna reģions, Āfrika, Amerikas Eiropa, un e, tā tad ir šīs reģionālās organizācijas Eirometra viena no tām. Tā tad Nacionālajā metroloģijas institūta Eiropā sadarbojas e, no 20. gadsimta sākuma. Bet e, to asociāciju pastāvēja kopš 1990. gada, un par Eirometu kā juridisko personu tā kļūda 2007. gadā, un tas notika tādēļ, ka mums bija šī programma, kurā 23 dalību valstis, sākumā bija 22, pēc tam 23. pievienojās, kā e, komisija sniedza arī savu finanšu ieguldījumu, Un mums paveicās, ka varam paši vadīt savu programmu. Šī bija viena no tām retajām reizēm, kad komisija nodeva programmas vadību Euromet. Un, lai juridiski to varētu veikt, Euromet bija jāizveido eh, uh, kā uh, juridiskā persona, EV, tātad Vācijā tas tika izdarīts. 37 Eiropas Nacionālajie metroloģijas institūti ir mūsu asociācijas dalība organizācijas, un 23 no tām piedalās mūsu Eiropas metroloģijas pētniecības programmā. Ir 70 institūti, tātad tie ir. Eh, nav varbūt galvenie savā valstī, bet ir pietiekami svarīgi. Tātad sadarbība metroloģijā ir Eiropai ļoti svarīga kopumā. Mēs to redzam arī globālā likmē. Tātad eh, tur pietrūkst slaids, kur mēs varētu redzēt, kā tas viss eh, miedarbojas, bet sadarbība sākās 2002. gadā. Tā bija vairāk posmi, kā šī sadarbība attīstījās Euromet ietvaros 2002. gadā mums bija projekts ar nosaukumu Mēra ar šeit redzamiem partneriem. Imēra, tad mums bija vairāk partneri, tad bija Imēra Plus, pirmais Euromet Plus eh, projekts, ka programma 63 miljonu eiro apmērā. Tur bija vēl vairāk eh, dalību valstu, un tagad 23 ir tiešām prieks teikt, ka pašreizējās programmas ietvaros mums ir vēl vairāk piedalīties gribētāji. Mums tiešām paveicies, ka ir 23 valstis, kas vēlas sadarboties šajā metroloģijas programmā. Kāpēc tas ir svarīgi? Tas ir svarīgi Eiropas konkurētspējai, tas ir svarīgi starptautiski, Tātad tā ir programma, kas nodrošina infrastruktūru, kas ir nepieciešama Eiropai, lai tā spētu konkurēt ar Ameriku, ar Āziju un tā tālāk. Tā ir nepieciešama. Un MPR jaunā programmā būs 28 dalību valstis. Un es ceru, ka uh, programmas laikā šī dalību valstu skaits vēl pieaugs. Pašreizējās programmas ietvaros, tātad Imēra Plus bija 21 projekts, 63 miljonu eiro finansējums, MRP bija 96 projekti un vēl 30 eh, tiks apstiprināti nākamajā gadā. Šobrīd notiek atlases eh, projekts un lēmumi tiks pieņemti vēlāk. Jūs redzat, ārējā sadarbība. Mums ir lieli uzņēmumi, 125, ar ko mēs sadarbojamies, MVU 62, daudz iestādes no citām valstīm, citām, citiem kontinentiem, un tad arī universitātes 69. 123 personas ir parakstījuši līgumus, eh, kas īstenos programmu bez uh, finansējuma no mūsu puses, un tas mums tiešām rada milzīgu prieku. Un tas tikai parāda to, cik svarīga ir šī programma. Uh, jo cilvēki ir gatavi piedalīties bez atlīdzības un ir gatavi parakstīt līgumu, kurā saka, ka viņi kaut ko veiks, iekļaujoties termiņā un atbilstoši prasībām. Aptuveni tūkstots ieinteresētās puses, kas ir aktīvi iesaistīts, un šis skaits pieaug visu laiku, esmu pārliecināts. Un Jānis Stengers, mans draugs, droši vien arī piekritīs man. Un eh, es domāju, ka nākamajā periodā šis skaitlis dubultosies vai pat pieaugs vēl vairāk. Universitāšu sadaļa arī ļoti svarīga. Viņas uh, papildina mūsu zināšanas, kas mums ir nepieciešams programmas attīstībai, un ļoti svarīgi ir arī tas, respektīvi, kā tas darbojas. Katrā valstī ir nacionālais eh, mērījuma institūts. Tātad apvienotā karalistē ir laika standarts, Vācijai ir laika standarts, Slovenijai ir laika standarts un tā tālāk. Un viss ir koordinēts tā, lai visi zinātu, cik ir pulkstens. Un nebūtu labi lidojot no Beļģijas uz Londonu un uh, Beļģijas avialīnijām būtu viens laiks un uh, apvienotās karalistas avialīnijām būtu cits laiks. Viņi varētu uh, ieplānot lidošanu vienā vietā, vienā laikā. Uh, Līdz ar to tāda institūta kā mūsējais strādā pie šī jautājuma. Universitātes ir svarīgas tāpēc, ka tās papildina mūsu zināšanas, to skaits pieaug, un mēs tad varam kļūt eh, spējīgāki konkurēt globālā mērogā. Rezultātu ziņā, jūs redzējāt, šis ir diezgan iespaidīgs rezultāta eh, apjoms attiecībā uz jauno programmu. Mēs ceram, ka to apstiprinās, un es ceru uz jūsu atbalstu komitejā. Mēs augstu novērtēsim jebkuru jūsu palīdzību. Tātad tā ir iniciatīva saskaņā ar 185. pāntu. Komisija ir ierosinājusi šo programmu, finansējums 600 miljonu eiro, kuru vienādās daļās 23 eh, dalībvalsts sniedz 300 miljonus un komisija 300 miljonus. Ilgums 10 gadi, Un tas nebūs tas pats kā līdzinējā MRP programma. Mēs esam paplašinājuši programmas darbības jomu. Šobrīd programmā būs inovācija, tiešais atbalsts standartizācijai un arī kapacitātes stiprināšana. Jo tas ir ļoti svarīgi. Mēs esam apņēmušies kā asociācija no visdažādākajiem eh, kategorijām, no dažādām spējām. Mums tiešām jāspēj atbalstīt visus. Tas ir viens no svarīgākajiem e, mērķiem mūsu programmā. Un mēs dubultosim ārējo projektu partneru skaitu, tātad tās organizācijas, kas nav Nacionālajai mērījuma institūti. Bet, kā es sacīju, universitāte, citi pētniecības institūti, uzņēmumi, mēs šos ārējos partneru skaitu, skaitu dubultosim. Programmas ietvaros ir četri ierosinātie moduļi. Pirmais - zinātne, tātad pamat metroloģija pirmkārt jau. Tur attīstība notiek ļoti strauji. Pagājušajā nedēļā es biju Pekinā. Uh, un redzēju vienu no pirmo la pirmajām laika mērījumu ierīcēm ar ūdens konteineriem, kur ūdens lija no augšējā tvertnes uz apakšējo un eh, ņemot vērā to, cik ilgs laiks bija nepieciešams, lai ūdens pilnībā izlīd cauri visai sistēmai, bija iespējams noteikt laiku. Un eh, tagad šī attīstība ir pavirzījusies ievērojami tālāk uz priekšu. Tātad būs pasākumi, kas vērst uz to, lai eh, būtu kopīgas pētniecības programmas ar nozari, eh, lai mūsu attīstība virzītos uz priekšu. Standartizācijas jomā Eurometi ir panākt vienošanās ar CMF Mēs to ceram paplašināt, un mēs palīdzēsim viņiem izstrādāt galveno standarts, kas nepieciešama Eiropā inovācijai un konkurētspējas stiprināšanai. Tā būs lielākā daļa no mūsu kopīgā pasākuma. Un tāpat arī kapacitātes stiprināšana, lai palīdzētu visām mūsu dalību organizācijām, lai tik tiešām būtu līdzsvarota Eiropas infrastruktūra, kā šī programmas rezultāts. Tātad aptuveni 30% no komisijas sniegtā finansējuma mēs e, tērēsim veicot finansējumu ārējiem partneriem, tātad varētu būt ap 90 miljoniem eiro. Līdz ar to Eiropas Savienība nemaksā par programmas pārvaldību, bet līdzakļi būs novirzīti, lai palīdzētu ārējo partneru dalībai. Tā kā paldies par iespēju prezentēt to. Prezentācija ir īsa, mēs esam gatavi sniegt papildu informāciju ikvienam interesantam. Varat rakstīt mums ēpastu. Bet noslēgumā es vēlējos sacīt, ka šis izaicinājums ir ļoti aizraujošs, jo tas mums dod milzīgas iespējas, milzīgu potenciālu attīstīt kaut ko labāku Eiropai, Izaicinājums ir liels, bet tās ir arī liels iespējas. Un paldies par jūsu uzmanību. Paldies, ka devāt man iespēju. Un eh, es ceru, ka arī kolēģiem šeit un profesoram būs arī iespēja izteikt savus komentārus. Tātad šī bija man prezentācija. Bene, ringraciamo. Paldies, pateicamies. uh, Hoseini kungam par prezentāciju. Nu, kurš vēlas izteikties? Sākam diskusiju. Qualche collega che chiede di parlare. Nu, kurš, kolēģi? Prego. Kolēģa Glante. Glante kungs. Paldies. Manuprāt, starptautiskā metroloģija un pētniecība ir pārāk maz novērtēta pasaulē. To parāda arī zemā apmeklētība šodien. Tā kā varbūt daudz vairāk jādara sabiedrības informēšanā. Pirms dažiem gadiem man bija iespējams ar Čičesteru eh, kungu pārunāt mūsu kolēģi. Mēs at, atceramies pirmā jau slaidu jūsu prezentāciju, un um, mēs tieši runājam par to, uh, ka mērījumi degvielas uzpildes uh, stacijās tieši ir jāstandartizē, tur nepieciešama arī ierobežojumi. Pēc divas dienas pēc balsošanas Vācijas uh, avīzēs redzēju virsrakstus, nu ne visās, bet dažās. Ra rakstīts, ka uh, uzreiz bija raksts, ka Eiropas eh, parlaments plāno jaunas, be, jaunas benzīntankus. Tātad Es domāju, ar šādiem stāstiem eh, mēs tikai redzam to, ka nepieciešams vairāk strādāt ar sabiedrības informēšanu. Otra lieta pirms kādiem 20 gadiem vai pat vairāk es savās mājās cinkotās eh, tērauda eh, cauruli savā mājā ūdens vadām nomainīju pret vara caurulēm. Un tagad mums ir jauna dzeramā ūdens eh, direktīva un Eh, agrāk mērījumi nebija tik precīzi iespējami, un tagad bija šīs debats, eh, ko darīt, vai aizliegt visus varu caurules. Un kolēģi Vās laikam bija tā, kas sacīja, ka svina caurules mums vairs nav, jo tās ir bīstams, nu tagad mēs vēlamies aizliegt vara caurules. Tie ir tikai divi piemēri tam, ka uh, Ir nepieciešams eh, vairāk strādāt ar sabiedrību, sabiedrības informēšanu. Nu, protams, nevienmēr jāmin negatīvie piemēri, bet sabiedrības informēšana ir ļoti svarīga. Thank you for uh, our Paldies. Uh, thank you for, um... Paldies par to, ka jūs pasvītrojāt uh, šos komentārus ka jūs eh, padarījāt šo argumentāciju vēl spēcīgāku. Hercoga kungs, skundze lūdzu. Eh, thanks eh, so much, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu komentēt mūsu darbu šeit parlamentā. Es gribētu, lai jūs priekšsēdētāji informētu politiskās grupas, ka jūs organizējat eh, komitejas sanāksmes, lai grupu pārstāvju būtu klāt. Es zinu, ka tas nav jūsu personiskais uzdevums. Ne arī atbildība, bet mēs vienmēr sakam un apsūdzam par dažādiem eiroskeptiķiem runājot, ka, ka viņi mazina mūsu institūciju tēlu. Bet šeit mēs paši rīkojamies līdzīgi, un es domāju, ka mūsu rīcība tāda neierašanās tas ir, ir pilnīgi nepieņemama. Es gribētu pateikties Hosēna kungam par sagatavošanas darbiem, par prezentāciju jūsu referāts ir ļoti labi izstrādāts un arī prezentācija bija augstā līmenī. Es gribētu uzdot jautājumu. Šodien pilsoņiem ir visas tehnoloģijas. Un drīz jau cilvēki paši kļūs par mērinstrumentu mobīlie, visādi telefoni, iPhone un tā tālāk, visādas paketes. Drīzumā cilvēks pats kļūs par mērīšanas rīku. Uh, un mērījumam ir jābūt ļoti precīzam. Starp citu, mērinstruments ir tāda lieta, ka politiskā ziņā ir jābūt arī ļoti uzticamam šim rezultātam, un mums ir jāuzticas mērījumam, nolasījumam. Ko mēs varētu darīt šajā virzienā, lai cilvēki vairāk iesaistās mērīšanā un lai arī nepazaude precizitāti, kā šo sociālo pretrunu varētu atrisināt vai arī iestrādāt jūsu darbā. Es zinu, ka tas ir ārpus mūsu sarunas ietvariem, bet šobrīd tiešām man ļoti interesē šis jautājums, kādā veidā eh, iedzīvotāji pilsoņi varētu kļūt par daļu no šī procesa. Un visbeidzot, gribētu teikt, ka es esmu referente budžetam septiņgadu ietveru programmai, un te mēs runājam par naudas līdzekļiem, kas atvēlēt zinātnē. Vēlreiz gribētu jums teikt, ka Eiropa parlaments nebalsos par budžetu, ja mēs neredzēsim no padomes apņemšanos eh, to, ko mēs esam vienojušies. Tāt, visas budžeta līnijas būtu jāapstiprina un mēs gribam, lai būtu tāda finansējums, un jūs esat ļoti redzama organizācija vai sistēmas sastāvdaļa, tāpēc es gribētu zināt jūsu viedokli. Tervīn, paldies, vēl kādi komentāri? Nē. Nu tad noslēdzam debatas. Un vārds atkal tiek dots. Ja jūs vēlties, eh, Sengungs, jums ir kas sakāms, jūs Ja nē, tad. Eh, es gribēju tikai ļoti īsi atbildēt uz jautājumu. Es esmu arī domājis par to, kā vairāk iesaistīt pilsoņus. Un jūsu ierosinājums arī uzdevums, kā iesaistīt viņus vairāk. Man nav atbildes, bet interesanti būtu zināt sekojošo. Uh, ir daudz vieglāk izmērīt uh, objektus kas nav dzīvi, bet tik līdz ir kaut kas dzīves bioloģiskiem mērījumiem, tad tas ir daudz grūtāk, jo tas mainās visu laiku. Bet ir viens aspekts, ko sauc par par tādu nemateriālu metroloģiju, jūs mērat kaut ko tādu, kas nav ciest, ciets un tāds um, tvērams, kas nav taustāms, netaustāmā tāda metroloģija. Piemēram, kā izmērīt sāpes mums e, šajā programmā ne, bet mums ir bijis cita komisijas programma. Es esmu bijis ekspertu grupas vadītājs. Rezultātā mēs izstrādājām dokumentu par to, kā izmērīt sāpju līmeni un kā laimes apmierinātības līmeni varētu izmērīt. Es domāju, ka valdībām interesētu tāda rezultāta un te ir nepieciešami cilvēki, jo cilvēks ir mēri un sumēni šādā gadījumā. Un te mums ir tāda laba ideoloģija. Varbūt, ka ir noteikts joms, kur varētu izpētīt šos jautājumus, varbūt, ka varētu attiecīgi dot ieguldījumu eh, metroloģijas metodoloģiju attīstībā, kas nav fiziskas sistēmas, bet tādas, kur ir iesaistīti cilvēki. Varbūt tiešām mēs varētu kaut ko darīt šai ziņā nākotnē, bet tas ir ļoti interesants tāds komentārs, kā iesaistīt vairāk iedzīvotājs mūsu darbā. Labi, pateicamies mūsu rē, mūsu arī viesim par prezentāciju. Un šeit noslēdzam pirmo pēcpusdienas darba kārtības punktu. Lielas paldies Hosēna kungam un pārējiem pie nākamā devītā punkta. Lielas paldies! Paldies! Allora. Nu, ko. Um, tagad skatām. Um, Vikijas Fordas ziņojumu. Um, although an aren't a lot of members present, but I don't... Daudz, nav īpaši daudz deputātu ieradušies, bet es gribētu pateikties tiem deputātiem, kas ir iesnieguši grozījumus. Mēs izstrādāsim kādus kompromisus, un es esmu paredzējis, vai arī šorīt no rīta jau esmu runājis NV komitejā par šo te jautājumu. Tad tikai dažas domas. Ir daži grozījumi par CO2, vai tas nav pārāk dārgi, un šodien mēs tikāmies ar ar starptautiskā fonda pārstāvjiem un nonācām pie secinājuma, ja, ja energo uzņēmumi nevar izmantot CCS, lai izmantotu, lai, lai saskaņā ar mērķiem rīkotos un izmantot atjaunojumos, tad viņi uzskata, ka investīcija izmaksas attiecīgajā integrā, infrastruktūrā palielināsies par 40%. Viņi nesaka par visu, viņi tikai komentē šo vienu aspektu. Tad atsevišķi CCS uzsvešanas glabāšanas tehnoloģijas būs lētāks, citas nē. Bet eh, tā kā es nevarētu pateikt un nevar atbild, atbalstīt tos grozījumus, kur rakstīts, ka šīs tehnoloģijas nebūs lētas. Mūsu tehni, e, eksperti saka kaut ko pretēji, ka atsevišķi šīs tehnoloģijas būs ļoti, ļoti dārgas. Un vēl par to, ka mums būtu vajadzīgi tehnoloģiski neitrāli mērķi. Es domāju, ka mums ir mērķis, kur ir specifiski teikts, ka vajadzētu investēt uh, konkrēti vienā energoražošanā, lai samazinātu oglekli. Tad tas atkal ņem investīcijas nos no cita sektora. Šeit vajadzētu ļoti precīzi formulēt šo domu. Tad bija vesela rinda grozījumi, kur būtību es nespēju saprast. Par to, ka vajadzētu veicināt rūpniecības izmanto CO2. Nav tik daudz rūpniecības, kas to darītu. Saka tikai šie gāzētie dzērieni. Tas ir jau pēc tam, ka bērni sadzēršies pārāk daudz šos gāzētos dzērienus. Šeit nebūtu pārāk liederīga šī prece gāzētie dzērieni. Te ir jāmeklē risinājums. Mums ir tomēr jāsamazina CO2, jāizpilda šis mērķis, ja mēs neizmantosim oglekļu uzsveršanas glabāšanas sistēmu. Tad mums vajadzēs padomāt par grozījumiem, varbūt par atsevišķiem grozījumiem, vajadzēs īpaši balsot, it, it īpaši eh, tie grozījumi, kas nākuši no zaļo partijas vai grupas referenta, tie tādi grūti pieņemami. Paldies! Paldies par referentes eh, jau um, uzstāšanos Hercegskundze. Paldies priekšsēdētāji, izteikšos īsi. Paldies Vīkijai par šo lielisko par darbu pie šī ziņojuma. Es domāju, ka mēs izlasīsim visu grozījumus, mēs atradīsim arī eh, kompromisu risinājumu daudzās vietās. Vēl gribu atzīmēt, ka ir arī mani kolēģi, kas ir piedāvājuši grozījumi, kas nav socialistisks īsti. Tas ir pret CCS. Tad tas notiek reti pozīcijas ziņā. Mēs atbalstam CCS, tātad tas nav tradicionāli. Mēs uzskatām, ka CCS ir daļa no risinājuma, un ja es gribētu aprakstīt mūsu e, pozīciju, tad, ka kāda pietrūkst, tad ir nepieciešams rīkoties nekavēti, steidzamība tā tad ir vajadzīga, un vēl es gribētu iesniegt grozījums, un viens no tiem būtu tāds, ka šķiet, ka mēs izmantojam vairāk ogles, pēc, ir īpaši pēc lēmumiem par par e, atomenergo enerģijas izmantošanu. Tātad vairāk mēs izmantojam ogles, un tagad ir nepieciešams vairāk strādāt ar CCS. Ja mēs gribam vairāk ogles, tad ir jāpielāgo CCS projekts attiecīgi. Vēl es gribētu atsaukties uz pasaules konkurenci. Eiropa nevar atļauties atpalikt šajā konkurences cīņā. Un Tādā veidā, tā, tādā rakursā mēs izskatīsim grozījumus un mēģināsim atrast konstruktīvu risinājumu kopā ar pāriem kolēģiem un referenti, lai varētu ātrāk virzīt un pabeigt šo darbu, sūtot arī signālu dalībvalstīm par to, ka neatkarīgi no tā, kāda ir bijusi sabiedrības uztvere, kas ir varbūt palielinās attīstību. Mēs nevaram dzīvot bez industrijas, mēs nevaram arī dzīvot bez um, oglekļa, jo tas ir tā kā produkts pēdiņās. Un tāpēc risinājums, kas saucās ogļu uzvešana glabāšana, ir ļoti svarīgs risinājums. Erzoka. Paldies, Hercogs kundzei. Nu, ko iecīt komentāru nav? Komisija, gribat izteikties pirms vai pēc komisijas? Vēl video kvadrēs, kungs, lūdzu. Thank you, Mrs. Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Nu ko, ja mēs skatām grozījums, kā šeit ir iesniegti, tad ir skaidrs, ka CCS ir visai arī pretrunīgi elementi, ir te, pretrunīgi tehnoloģijas elementi. Mēs visi piekrītam tam, ka CCS ir vēl jāpierāda, ka tā ir, var būt efektīva fiziska metoda, lai uh, efektīvi un pa samērīgu cenu samazinātu emisijas. Taču es uzskatu, ka tas vēl ir jāpēt vairāk, ņemot vērā to, ka uh, fosilais kurināmais joprojām arī būs lielākais īpatsvars enerģijas grozā turpmāko desmit gadu laikā. Vai mēs to gribam vai nē, bet tas tā būs. Es piekrītu dažu deputātu paustajām bažām par iespējamo CCS ietekmi uz enerģijas cenām. Taču šīs cenas jau nopietni ietekmē arī mūsu ambiciozie mērķi, uh, runājot par siltumnīca efektu gāzu samazināšanu. Nu, mums ir jārod risinājumi. Pašlaik visi šie risinājumi nozīmē to, ka palielināsies enerģijas izmaksas. Startautiskā enerģijas aģentūra norāda uz to, ka papildus investīcijas, kas ir nepieciešams elektrības eh, nozarē, lai temperatūra nepalielinātos par diviem eh, grādiem, nozīmēs palielinājumu par 40% eh, izmaksas, ja CCS nebūs pieejams. Cet lai CCS varētu būt efektīvs instruments mūsu klimata stratēģijā, būs atkarīgs no tā, cik tas maksās. Pētniecībai jākoncentrējas ne tikai uz uh, tehnoloģijas attīstību, lai varētu uztvert CO2, bet lai arī varētu izmantot CO2, tad, kad tas tiek uztverts, kā tas arī ir minēts dažos no iesniegtajiem grozījumiem. Kopumā priekšsēdētājs kundze. Nu, uh, nevienosimies bez analīzes par šo CCS, bet, protams, šai tehnoloģijai ir jādod arī iespēja sev pierādīt. Paldies! Liels paldies, paldies Fordas kundzei. Gribat izteikties pirms komisijas vai pēc? Pirms. Jā, tas būs ļoti liederīgi, jo jūs dzirdējāt divus lielo grupu, pār, grupu pārstāvjus. Uh, Bija arī no zaļajiem iesniegt grozījumi, kas ne, īpaši neatiec uz CCS, un tad arī grozījumi no sociālistu grupas, kas varbūt nav par CCS, bet es saprotu, ka tas nav, tā nav visas grupas nostāja. Es sagaidu, ka šī komiteja. Uh, sniegs komisijai ļoti spēcīgu signālu par to, ka mēs vēlamies, lai uh, tiktu pieņemta kāda steidzama uh, rīcība, spērti steidzami soļi. Es esmu satraukta komisija. Es saprotu kādas arī, protams, komisija ir problēmas ar naudas piešķiršanu un termiņiem, taču CCS e pēc definīcijas ir, nozī, ir nozīmē ļoti sarežģītu plānošanu pie dažiem no projektiem, tādēļ ir ļoti svarīgi lai dalībvalsts aktīvi iesaistītu šajā plānošanas lēmumā. Un tad mēs saprotam, ka plānošanas lēmumi un ģeoloģiskie pētījumi un tam līdzīgi ir daudz sarežģītāki CCS vajadzībām nekā, piemēram, citi projekti. Un es saprotu, ka daži termiņi var būt absolūti nesasniedzami dažiem projektiem. Es zinu, ka jūs gribat pieņemt ātrus lēmumus, bet ir arī. Uh, jāpaturprātā projektu uh, sarežģītība. Jūs noteikti zināt, par ko es runāju, un mums būs jāsniedz arī Eiropas parlamenta atbalsts par to, uh, lai sniegt jums arī fleksibilitāti. Mēs nevaram paredzēt tikai nereālus termiņus, jo pretējā gadījumā nekas nenotiks. Mēs vienkārši palielināsim birokrātiju tam līdzīgi. Varbūt jūs komisija varētu atbildēt uz šo jautājumu. Paldies! Grāce. Lielas paldies. Svēts komisijas pārstāvēja, lūdzu. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies par komentāriem, kurus uzklausījām šo pēcpusdienu. Pirmkārt, es vēlētos Eiropas komisijas vārdā piefiksēt un ziņot to, ka šis paziņojums par CCS, kas tika prezentēts martā, tika sniegts ar domu, ka mums ir jāatrod veidi, kā veicināt šo CCS oglekļu uztvēršanu glabāšanas tehnoloģijas izstrādi. Tādēļ es uzskatu, ka viss šīs diskusijas un Eiropas parlamenta komentāri un pozīcijas ir ļoti mums svarīgi, jo īpaši tagad, jo, kā jūs zināt, mēs ne tikai pārvaldām esošos resursus un aktivitātes. Bet šis arī ir ļoti svarīgs brīdis, kad mēs izstrādājām arī svarīgi aktivitātes, kādas tiks īstenotas nākotnē. Divas no tiem ir daudz gadu finanšu plāns. Uh, kas tagad uh, arī nu, ir pēdējos simts metros, tas uh, arī tiks trīs pieņemts attiecībā uz nākamo finansēšanas periodu. 13, 20, un tas arī mums sniegs papildus iespējas, lai varētu atbalstīt šīs svarīgās tehnoloģijas, uh, kas mums novedīs pie um, ekonomiku, kur neizmantosim vairs oglekli. Tā ir viena no Eiropas Savienības apņemšanām. Un otra lieta tāda kā pašlaik mēs arī definējam Eiropas Savienības 2030 klimata un enerģētikas ietvaru. Viss, kas ir saistīts ar enerģētiku, un arī fosilā kurināmā nākotni un CCS, kā arī uh, enerģijas intensīvās rūpniecības, kas arī noteikti varētu izmantot uh, šādu veidu tehnoloģijas. Protams, tas ir šo debašu centrā. Tad vēl papildināšu ar citiem komentāriem izskanēja un arī rakstiski saņēmām uh, informāciju par to, ka ir zināms saiknes ar CCS tehnoloģijām un atjaunināmajiem e- enerģijas avotiem. Komisija uzskata, ka šīs abas tehnoloģijas mums nevajadzētu nostādīt kā konkurējošas tehnoloģijas, jo CCS varētu veicināt arī atjaunamo enerģiju eh, pal eh, palaišanu un veicināšanu. Un Eiropā mums ir jāizmanto visas iespējamās opcijas. Mums ir jāveicina enerģijas piegāžu daudzveidība pēc iespējas optimālāk. Tad arī šādā aspektā mēs redzam, ka ir diezgan liels politiskais atbalsts, lai varētu integrēt šīs abas opcijas. Visbeidzot, daži vārdi par esošajiem projektiem. Pēdējais eh, Fordas kundzes komentārs par iespēju sniegt lielāku elastību un izvēles iespējas šo projektu īstenošanai Eiropā. Mēs zinām, ka vispārīgi runājot enerģētikas projekti, enerģijas piegādes projekti ir ļoti sarežģīti pēc savas definīcijas, pēc savas būtības, un tur ir dā, daudz gari atļaujas procedūras, piemēram, daudz uh, cita veida līdzīgas uh, procedūras. Uh, ka vai tās notiek dalību valstu vai reģionālā līmenī. Un, CCS arī ir ļoti sarežģīts un komplekss process. Esošās aktivitātes, kādas tiek pašlaik gatavotas, par ko tiek dus, diskutēts, uh, arī ir ievērojami iekavējušās. Tas nebūtu nenozīmē to, ka mums nav nepieciešams turpināt darbu, ka mums nevajadzētu tālāk paust atbalstu elementus politikas programmas, kas jau tagad uh, uh, tiek attīstīti, pie kā tiek strādāts, un būs arī nāk, projek, nākotnes projekti, kas tiek gatavoti. Grazie. Madam Forda vuole aggiungere Fordas kundzē būtu kas papildāms? Nē, labi. Labi, nu ko, atgādinu. Balsojums uh, komitejā 5. novembris. Balsojums komitejā par šo dosie 5. novembris. Nākamais punkts par Lietuvu. Vēlējos ziņot, kā bija ITRES komitejas delegācija, kuru piedalījos arī es kopā ar Raļsku Babīnsku, Grības Govalu un citiem. Mēs devāmies uz Viļņu laikā no 15. līdz 19. jūlijam 2013. gadā Itre delegācija arī tad piedalījās, piedalījās arī Lietuvas kolēģi. Mēs tikāmies ar uh, Lietuvas prezidenti. Viņa uh, arī informēja un iepazīstināja mūs ar Lietuvas prezidentūras programmu. Tikāmies arī ar dažādiem ministriem. Uh, Lietu viceministrs, satiksmes un komunikācijas ministrs, ekonomikas ministrs un arī nozares organizāciju pārstāvis redzējām, bija arī kopīga sanāksmes arī ar um, Eiro, ar eh, Lietuvas parlamentu komitejas pārstāvjiem. Tikāmies enerģētikas ministru un arī ar izglītības zinātnu, zinātnes ministru. Eh, šajā delegācijā un šajā misijā uz Lietuvu delegācija varēja tātad iepazina, iepazīties ar Lietuvas prezidentūras programmu, iepazīstinājām arī ar ITRA komitejas darbu un arī jau Mm, iepazināmies ar Lietuvas prezidentūras eh, minētajiem izaicinājumiem. Lietuvas prezidentūra ir apņēmības pilna strādāt savu semestri un risināt esošos izaicinājumus, jo īpaši enerģijas drošības, eh, kododrošības jomā un jo īpaši jaunu programmu, vairāk gadu programmu īstenošanā. Se qualcuno che vuole aggiungere Vai ir kas papildināms pie šī? Nē, labi. Itras komitejas darbs ir um, beigts un uh, pulkstens pieco sāksies koordinātoru sanāksme. Un rīt sākam strādāt deviņos un uh, 15. Inve, uh, eh, Envi un Itre kopā. Paldies par darbu!